Labdien, kolēģi! Mēs sāksim balsošanu. Mums ir uh, daudz balsojumu. Ir iesniegts, uh, iesniegta deklarācija, kas ir domāta uh, haizīvju uh, spuru uh, tātad, uh, nogriešanas aizliegumu Eiropas Savienībā, es gribētu uzsvērt, ka šeit spēkā ir 123. reglamenta pants, un šis teksts tiek nodots tālāk, minot arī visus, kas protokolu ir parakstījuši. Tad ir rakstiskā deklarācija 62 2010 To iesnieguši deputāti Cenišins, Belē, Honibal, Kelī un Takula. Šī, regu, šī deklarācija ir paredzēta sporta atbalstam Eiropas Savienībā, arī šeit saskaņā ar 123. reglamenta pantu. Deklarācija tiek nodota tālāk, pieminot minot arī visus, kas ir pas, to parakstījuši. Paldies, priekšēdētāji! Es gribētu visu manu kolēģu vārdā, kas parakstīja šo deklarāciju, gribu teikt paldies visiem, kas eh, piedalījās, un gandrīz 50% no parakstītājiem bija sievietes. Liels paldies par sadarbību, un varbūt mana kolēģe arī varēs, gribēs teikt dažus vārdus. Paldies! Lūdzu, Margareta! Grazie, pasjām! Paldies! Nākamā deklarācija 61. 2010. to iesnieguši deputāti Tomsena, Linna, Figueredo, Delli, Protaševičs. Runa ir par Eiropas Savienības stratēģiju kas ir domāta bezpajumtnieku situācijas uzlabošanai. Deputāts ir lūdzis vārdu. Saskaņā ar 123. pantu arī šī deklarācija tiek novadīta tālāk šajā sanāksmē. Delī kundze lūdzu. Paldies priekšēdētāji, godātie kolēģi! Uh, es esmu ļoti aizkustināta un kolēģu Tomsena, Linnas, Figueredo dēļ un Protaševiča vārdā teikt jums lielu paldies par to, ka jūs atbalstījāt šo deklarāciju 61 2010. Komisija šodien prezentē iniciatīvu Eiropas Savienības platformas veidošanai pret nabadzību un sociālo uh, izslēgtību. Uh, ir tiešām pienācis laiks uh, beidzot ķerties pie darbiem un atteikties no skaistajiem vārdiem. Līdz 2015. gadam mums ir jānodrošina, lai nevienam nebūtu jānakšņo uz ielas novēlījums um, jauks svētkus. Paldies. Besēkungs, lūdzu. Oliver. Eh oui. Eh, au nom de mes trois collègues, mesdames. Es gribētu savu kolēģu vārdā, Deivisa Pietikainena un Sarbu vārdā teikt lielu paldies visiem deputātiem, kas atbalstīja rakstisko deklarāciju 71.2010. Mēs to izstrādājām, lai uh, stiprinātu haizivju aizsardzību. Haizivis ir apdraudēta dzīvnieku suga, un uh, šie dzīvnieki tiek mocīti, tiem tiek nogrieztas spuras, un uh, haizivs tiek iemests atpakaļ jūrā. Es gribu teikt paldies visiem, kas atbalstīja un parakstīja šo deklarāciju. Uh, Tas ir ļoti nepārprotams signāls Eiropas Savienībai, aicinājums iesaistīties šo dzīvnieku aizsardzībā. Paldies! Tagad ķersimies.